Good morning, colleagues. Um, welcome. Labrīt, kolēģi. Nice summer. So we begin with the... Vai mēs varētu pieņemt darba kārtību, ja kolēģiem nav nekāda pretenzija, esam to pieņēmuši. First of all, linguistic profile. Šodien mēs nevarēsim dzirdēt uh, uh tulkojumus dāņu, maltiešu, horvātu un gēlu valodām. Un eh, saskaņā ar 205. reglamenta pantu mēs esam pieņēmuši arī koordinatoru lēmumus. Ja nav nekāda iebilduma, tad Vistisen kungs no EKR grupas ir iecelts par referentu priekšlikumam par padomas lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības un uh, Īslandes vienošanos par uh, vīzu informācijas sistēmas ieviešanu Bulgārijā un Rumānijā. Uh, par to gatavo ziņojumi Dievs Demēras kungs Daltonkungs savukārt būs referents referents par ECRIS, Eiropas uh, krimināla reģistra informācijas sistēmu. Kolēģi, es zinu, ka šeit ir ļoti svarīgs darba kārtības jautājums iekļauts uh, šodien, bet mums uh, ir tomēr jābūt arī klusumam zālē. Sargentīnī kundze gatavos pašiniciatīvas ziņojumu par situāciju Ungārijā saskaņā ar parlamentu rezolūciju, kas tika pieņemta šī gada 17. maijā. Tāpat arī uh, referenti, kas gatavos atzinumus, Škripeka kungs EKR grupā strādās pie atzinuma par elektronisko uh, ceļa nodevu sistēmu interoperabilitāti. Un uh, tagad mēs esam tātad pieņēmuši koordinatoru ieteikumus. Runājot par deleģētajiem un īstenošiem tiesību aktiem, 24. augustā Eiropas parlaments saņēma komisijas uh, lēmu, īstenošā lēmuma uzmetumu par um, darba programmu 2017. gadam un Eiropas Savienības uh, iekšējās uh, drošības fonda finansēšanu, kā arī krīžu uh, pārvaldību. Uh, un, uh, Visi Lībe komitejas locekļi saskaņā ar komitoloģijas procedūru ir uh, saņēmuši informāciju par šo īstenojušo tiesību aktu. Ja kāds uh, deputāts vēlas uh, protestēt, tad lūdzu dariet to zināmu Lībe komitejas sekretariātam līdz šī gada 8. septembrim. Un 11.00 mums ir paredzēts elektroniskais balsojums, tādēļ sagatavojiet savus balsošanas kartītes. Mums ir eh, tāpat jāpieņem 9. marta un 27. marta sēžu protokoli. Ja kolēģi neiebilst, esam tos pieņēmuši pašreizajā versijā. Un tagad varam ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta - nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz tiesiskumu. Mēs esam uzaicinājuši arī Timermana kungu, lai ar viņu apmainītos viedokļiem. Kolēģi, e, man ir ļoti liels prieks e, sveikt komisāra kungu šeit pie mums komitejā, lai diskutētu par Poliju. Bet varbūt neliela atkāpe, kas tad īsti ir noticis Polijā. 26. jūlijā komisija sagatavoja ieteikumus par tiesiskumu Polijā, ņemot vērā iepriekšējos divus ieteikumus, kas tika sagatavoti 2016. gadā. 13. janvārī pagājušā gadā komisija uzsāka dialogu par situāciju Polijā saskaņā ar uh, tiesiskuma ietvaru, ņemot vērā dalību valstīs noteikošo, ņemot vērā arī uh, politisko eh, un. Uh, politiskos un uh, legālās ķildes uh, par konstitucionālās tiesas izveidi, kā arī uh, spriedumu nepasludināšanu. Un uh, 2016. gada 1. jūnijā komisija pieņēma atzinumu par uh, tiesiskumu Polijā uh, un uh, lēma, kā vērtēt turpmāk situāciju. Uh, Arī 27. jūlijā un 21. decembrī eh, tika pieņemti atzinumi, eh, ko eh, papildina 26. jūlija ieteikumi. Pēdējais ieteikums pauž ļoti nopietnas bažas par tiesiskuma, tiesu sistēmas neatkarīgumu un pilnvaru nošķiršanu. Ir paredzēts uh, nāk lajā ar ieteikumiem par turpmāko rīcību Polijā, par to, kādas uh, normas un tiesiskums ir jāievēro Polijas iestādes. Komisija ieteica Polijas valdībai uh, mēneša laikā uh, sākt runāt par šīm problēmām, tās arī risināt. Tādēļ mēs Libe komitejā vēlamies šodien uzklausīt pirmo komisijas priekšsēdētā vietnieku Tīmermanu kungu, lai viņš pastāstītu mums vairāk par komisijas priekšlikumu Pirmajam došu vārdu pirmajam vicepriekšsēdētājam un tālāk būs viedokļu apmaiņa kolēģi. Tas norisināsies saskaņā ar reglamenta 206. pāntu. Šeit redzu arī daudz kolēģi zālē, kas nav Libe komitejas locekļi. Mēs mēģināsim dot visiem vārdu, bet nu viņi uzstāsies pēc komitejas locekļiem. Timermāna kungs runās apmēram 20 minūtes. Pirmie uzstāsies koordinatori, tad Libe komitejas locekļi un tad centīsimies būt pēc iespējas elastīgāk, dodot vārdu arī tiem, kas nav šīs komitejas locekļi. Bet lūdzu, tad arī mums dariet laicīgi zinām, vai vēlēsieties uzstāties. Protams, ir eh, jāatvēl pietiekami daudz laika arī komisāram, lai viņš atbildētu uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Mums ir apmēram pusotra stunda, šķiet, ka tas ir daudz, bet Liba komitejā um, mums uh, tas nekad nav ilgs laika posms. Tādēļ esiet lūdzu disciplinēti, un tagad jau varat sākt eh, sekretariātu informēt par to, vai uzstāsieties. Frans, lūdzu došu jums tagad vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Iepriekšējā reize, kad mēs tikāmies un runājam par situāciju Polijā, tas notika 22. martā, un man tagad jums vajadzētu pastāstīt, kas ir noticis kopš tā brīža. Polijas parlaments ir pieņēmis vairākus uh, līkumus uh, par um, tiesu sistēmas organizāciju, par augstāko tiesu, kā arī Nacionālo uh, juridisko padomi. Un pēc tam jūlijā komisija, izvērtējot situāciju, um, secināja, ka šie likumi tādā versijā, kā tos ir pieņēmis Polijas parlaments, negatīvi ietekmēs Polijā tiesiskumu un tieslietu sistēmu kopumā, kā kā arī likuma varu. Un, uh, divus no četriem likumiem uh, atcēla prezidents Dūda, bet divi likumi jau tika parakstīti un pārējo divu likumu liktenis joprojām nav skaidrs. Tādēļ mēs esam pauduši pat tiešām pamatīgas bažas uh, savās, savos izsniegtajos ieteikumos 26. jūlijā sagatavotie ieteikumi papildina iepriekš sagatavotos un turpina pausta bāžas par polijā notiekošo. Tāpat mēs lūdzām, lai polijas iestādes atjauno konstitucionālā tribunāla pilnvaras, kā tas ir noteikts polijas konstitūcijā. Mēs lūdzām, lai polijas iestādes sāka risināt šīs problēmas un kaut ko panāk jau mēnešu laikā. 28. jūlijā mēs arī uzsākam pārkāpumu procedūru pret Poliju par ES likumdošanas pārkāpšanu, ņemot vērā tieslietu sistēmas organizāciju. Un mēs lūdzām, lai viņi mums atbild vienu mēnešu laikā. Tātad mēs varētu teikt, ka apmēram gada laikā mēs esam bauduši par savas bažas par tiesiskumu Polijā, mēs esam analizējuši, ieteikuši. Uh, un arī brīdinājuši. Mēs arī uzsākām pārkāpumu procedūru par tieslietu sistēmu, par šo jauno likumu un poļu valdība ir atteikusies uh, ieviest pagājušas pasākumus, ar kuriem nāca klajā es. Um, Tiesa, ņemot vērā arī uh, mežu un koku izciršanu uh, dabas liegumā. Komisāras Jūrova un Taisena arī sagatavoja kopīgu vēstuli, nosūtīja to polijas iestādēm, eh, paužot savas bažas par to, ka sievietēm un vīriešiem tika noteikti atšķirīgi pensionāšanās vecumi. Jāsaka, ka Polija pašreiz ir eh, vienīgā Eiropas Savienības dalība valsts, kas eh, mēģina kļūt nevis demokrātiskāka, bet virzās pretējā virzienā. Un augustā mēs arī sagatavojām vēl vienu ieteikumu noteikuma. Polijas valdība pirms atbildēt vairākas reizes lūdza, lai mēs precizējam savus vēlmus un to, kas mums īsti sagādā raizes. Mēs to arī darījām. Un, eh, ņemot vērā paziņojumus presē, Polijā, mēs varam teikt, ka Polijas sniegtā atbilde īstenībā negarantē, ka kaut kas tiks darīts lietas labā, lai varētu izkliedēt mūsu eh, paustās bažas. Es šodien jums nevaru paziņot, kāds tad būs nākamais komisijas solis, ko mēs darīsim turpmāk. Man par to ir jārunā arī ar kolēģu kolēģiju. Varbūt, ka kādā brīdī šis jautājums arī parādīsies padomus darba programmā. Gribēju teikt, ka mēs ļoti. Uh, pamatīgi un detalizēti skaidrojām, kas tad mums e, īsti uh, rada bažas. Un uh, jāsaka, ka politiskā ziņā mēs esam tādi kā daltoniķi, ja runājam par tiesiskumu. Un uh, ANO padome, uh, daudzi. Uh, augstāko tiesu priekšsēdētāji, eh, tiesiskās padomas un NVU tāpat ir nobažījušies par polijā notiekošo. 16. maijā bija eh, pirmās eh, ilgās diskusijas vispārīgo lietu padomē, un mēs lēmām, ka tiesiskums ir visu Eiropas Savienības institūciju un dalību valstu interesēs, un tas ir jāturpina aizstāvēt. Tāpat tika runāts, ka šīs jautājums ir jārisina. Dalībvalstis lūdza, lai Polija uzsāktu dialogu ar komisiju, atrisinot joprojām uh, samilzušos jautājumus, un lai par to pēc tam arī tiktu ziņots vispārīgo lietu padomēji. Un es arī uzaicināju poļu ministrus ierasties Briselē, lai varētu par šiem jautājumiem diskutēt, un īstenībā nekādu oficiālu atbildi no viņiem nesaņēmu, bet uh, medijos Somālijas ārlietu ministrs teica, ka viņš tur nekādu pievienoto vērtību nesaskata, kādēļ viņam gan būtu jāierodas Briselē. Mēs joprojām eh, esam gatavi viņus uzklausīt, mūsu durvis ir plaši atvērts, ja kāds ministrs ir gatavs ierasties Briselē un ar mums diskutēt, eh, laipni lūgt tiešā veidā ievēlētais Eiropas parlaments, protams, arī šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu, tā tas arī turpināsies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 Protams, viena no jūsu lomām ir arī rūpēties par Eiropas vērtību saglabāšanu, un tiesiskums ir viena no šādām vērtībām. Polijas parlaments ir teicis, ka viņu galvenā partija koalīcijā tātad ir uzvēlējusi vēlēšanās, un viņi ieklausās tautas balsī. Viņi apšaubīja arī komisijas profesionālismu un leģitimitāti un apgalvoja, ka viņi nav darījuši neko tādu, ko nebūtu darījušas arī citas dalību valsts pirms tam. Mēs vienmēr esam apgalvojuši, ka mūsu galvenais mērķis nav kādam uzlikt uh, sankcijas saskaņā ar 7. pāntu. Nē, mēs vēlamies labu, konstruktīvu dialogu, lai runātu par tieslietu sistēmu Polijā. Mēs arī tāpat noteicām, ka esam gatavi izmantot visus mūsu rokās esošos instrumentus, lai uzstātos kā līguma sargātāji, kas ir komisijas galvenā loma. Mēs joprojām esam uh, ar dzirdīgām ausīm, esam uh, gatavi ieklausīties citos, bet, protams, arī komisijā ar dalību valstīm, uh, padomē un šeit Eiropas parlamentā mums ir jādiskutē par to, kas notiek Polijā, kāda ir pašreizējā situācija. Jāsaka, ka mēs nesam, uh, nevaram piekāpties pirmām kārtām tādēļ, ka tiesiskums ir vērtība pati par sevi. Kas tad mēs īsti esam? Tā ir mūsu. Uh, pastāvēšanas galvenā definīcija. Tas ir Eiropiešu DNS, tātad demokrātijas, kas balstās uz tiesiskumu. Bet otram kārtām jāpiemina arī tas, uh, ka uh, arī Eiropas Savienības darbības to visu balstās. Vienotais tirgus var uh, darboties pietiekami labi tikai tad, ja uh, tas. Uh, ir veidot savstarpējas uzticības gaisotnē, uzticības starp pilsoņiem, starp uzņēmumiem, starp politiķiem. Mums ir jāsaprot, ka mēs visi esam vienlīdzīgi likuma uh, priekšā, un mums ir jābūt arī iespējai griezties neatkarīgā tiesā. Nacionālajie uh, tiesneši ir ES tiesneši, kas piemēro tiešā veidā Eiropas Savienības likumdošanu viņiem arī ir tieša nekavēta piekļuve Eiropas Savienības tiesai. Un jāsaka, ka šī juridiskā arhitektūra būtu neveiksmīga, ja būtu kāda valdība politiskā iejaukšanās, ja tās mēģinātu tieslietu sistēmu ietekmēt un tā tālāk. Lai Eiropas Savienības tieslietu sistēma būtu laba un groda, ir jāpaļaujas uz nacionāliem tiesnešiem, uz viņu godprātību un uz faktu, ka viņi ir arī ES tiesneši vienlaic, vienlaicīgi. Un ja partijas, pie varas esošās partijas mēģina ietekmēt tiesiskumu, tad pret tiešām tās ir liels problēmas. Un tiesnešu neatkarīgums īstenībā ir labas sadarbības panākuma ķīla arī iekšlietās un tieslietās. Mēs runājam par savstarpējās atzīšanas principu, piemēram, runājot par um, nacionālajiem spriedumiem, par Brisele 1 regulu un arī sadarbību tieslietās. Protams, ka demokrātiskā ceļā ievēlētas valdības var eh, ieviest reformas, arī juridiskās reformas. Mēs šādas tiesības un pilnvaras nekādā ziņā neapšaubām komisijā. Nē, nu par to jau nav runa. Bet mēs turpinām apgalvot, ka šīm tiesiskajām reformām ir jāņem vērā tiesiskums, līkuma vara. Visas dalību valstis, stājoties Eiropas Savienībā, apņēmās to ievērot, parakstot un ratificējot ES līgumus. Jebkuram, kas dzīvo Eiropas Savienībā, ir tiesības paļauties uz neatkarīgu uh, tiesisko sistēmu, kas eh, ir brīva no politiskās iejaukšanās. Es jau teicu, ka kolēģijā mēs runāsim par nākamajiem spērējamajiem soļiem, un es gribētu dzirdēt uh, arī jūsu domas. Jāsaka, ka tiesiskuma saglabāšana ir visu Eiropas Savienības uh, dalību valstu un institūciju interesēs, un tas ir arī viens no mūsu galvenajiem uh, pienākumiem. Un es arī uh, informēšu ministrus par notiekošo. Es gribēju arī pateikties jums, jūsu komitejai, jums, uh, komitejas locekļiem par to, ka darāt tik daudz, lai šo tiesisko uh, vidi saglabātu Eiropas Savienībā neskartu un viengabalaini. Paldies! Thank you, First Vice President, and thank you. Paldies, priekšsēdētāja, pirmais vietnieka. Tagad mums ir tāda situācija, ka katrs klātesošais deputāts vāc izteikties, tas ir savā ziņā saprotams. Es lūkšu jūs būt disciplinētiem, jo ņemiet vērā, katrs deputāts ir pieteicies uzstāties, un tātad mūsu rīcībā katram ir tikai divas minūtes. Pirmkārt, es lūkšu, lai arī koordinatori ievēro divu minūšu runai atvēlēto laiku, vai pat vēl mazāk. Un tad īsi uzklausīsim um, priekšsēdētāju pirmo vietnieku pēc koordinatoru jautājumu, un tad atkal pievērsīšu sarakstam arī ne šīs komitejas locekļi ir sarakstā. Visi, kas ir pieteikušies, ir ierakstīti un tad tālāk pieteikties es nevarēs. Tad eh, mēs. Eh, Mecels kundze, Eiropas tautas partija koordinātāja. Paldies priekšstādā, esat sveicināts priekšstādātā vietnieki. Man ir jāuzsver, ka Polijā notiekošais ir pamats bažām. Ne pirmo reizi mēs apspriešam tiesiskumu šai valstī un pieņem, ka tā nav pēdējā reize, kad par to runā. Es uzaugu Maltā, kad uh, Jānis Pāvils. Uh, Pāvests Eiropas eh, tautām sniedza cerību, ka tiesiskums uh, gūs pārsvaru, un mēs skatījāmies uz uh, izšķirošajiem uh, polijas uh, cilvēkiem, un tāpēc viņi tik smagi strādāja, lai pievienotos uh, Eiropas Savienībai. Es neesmu polieta, taču Tāpat kā visa Eiropas Savienībā es iestājos par brīvo tirgu, par pavātām robežām, un mums ir tās pašas pamatvērtības. Mūsu Eiropas Savienībā ir jāiestājas par šīm vērtībām, par tiesiskumu, par uh, tiesu sistēmas neatkarību Polijā, kā jebkurā citā dalībās. Un Eiropas komisijai bija taisnība, ka tā pieņēma tās rekomendācijas. Uh, Polijai un ka tā iestājas par Polijas tautu. Es zinu, ka varas iestādes šodien Polijā apšauba komisijas tiesības uh, iejaukties uh, tiesu sistēmā. Mēs zinām, ka līdzīgas tendences novērojams arī citās. Uh, dalībvalstīs, ka lūk, komisija iejaucas, ka tas viss ir populistiski un juridiski nepareizi. Taču komisija jārīkojas, ka tiesiskums tiek apdraudēts. Taču apdraudējums tiesiskumam Polijā nebūtu nav beidzies. Likumi par uh, tieso organizāciju un par konstitucionālo tiesu nav tiesiski. Mēs zinām, ka jaunie priekšlikumi tiek gatavot, taču nezinām, kāda būs to forma. Vēl uh, divi tiesība akti par uh, Eh, ties, tiesnešu skolu un par eh, tiesnešu organizāciju arī tiek publicēta. Tad kas tālāk notiks? Un kādas ir gaidas, kā atbildēs polijas varas iestādes? Mēs ceram, ka tās būs gatavas sadarboties. Mums tā jācer, citādi mēs daudz zaudēsim. Paldies, Sipans kundze, sociāldemokrātu politiskās grupas koordinē. Lielas paldies, un paldies par šiem deputēm vēlos koncentrēties dažiem komentāriem. Es domāju, mēs visi kopš izveidojam šo Eiropas Savienību, paļāvāmies uz to principu, ka neapšaubām dalībvalstis, tas ir pašsaprotami, ievēros tos likumus un vērtības, kas ir izvirzīts ka tās īstenos direktīvas un regulas, par kurām kopā esam pieņēmuši lēmumu un arī ievēros vērtības un noteikums, kas noteikti līgumā. Mēs to uzskatījām par pašsaprotamu. Varbūt tāpēc mūsu iespējas reaģēt tādā gadījumā, ja tas nenotiek, ir nedaudz vārgas. Es esmu gandarīta redzēt, ka kritika nāk ne tikai no parlamenta un komisijas, bet arī no polijas pilsoņiem pašiem. Tas ir ļoti svarīgi. Manā skatē mums viņi ir jāatbalsta. Taču ko mēs varam darīt tādā gadījumā, ka dalībvalsts neievēro mūsu pašu noteikumus, kurus šī dalībvalsts ir parakstījusi un vienojusies par tiem. Mēs varam ķerties klāt pārkāpumu procedūrai, taču pārkāpumu procedūra tā kā tā līdz šim notikusi prasa daudz laika un notikumi var attīstīties tajā laikā. Mums ir šis septītais pāns, taču ilgstošs septītais pāns tika uzskatīts par kaut ko ārkārtīgi bīstam. Savā ziņā mūsu rokas ir saistītas, un mēs nevaram reaģēt labi paskaidrotā, saprotamā veidā. Es augstu vērtēju un atbalstu to ideju, ka vienmēr pirmajam solim ir jābūt sniegt draudzīgu padomu tādai valdībai, norādot draugu un partneru vidū, ka pastāv draudi demokrātijai un tiesiskumam. Taču es uzskatu, es domāju, neviens nezina, vai mēs varam darīt ko labāk un kādā veidā. Ja tas nenotiek, tad mums ir jāparāda cita reakcija un iespējas, kā reaģēt uz šādiem notikumiem. Mēs nedrīkstam zaudēt mēnešus un gadus pirms situācija mainās. Paldies, priekšsēdēt. Un Stīvens eh, kundze no ECR grupas pārstāv aizstāvu Čirēkumu. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs piesaucāt Eiropas vērtības, taču jūs neatgādinājāt, ka šodien mēs pieminām 37. gada dienu kopš uh, kuģa darbinieki Gdaņskā uh, ar savu sarotberības uh, spēkiem guva uzvaru, jo tie bija tieši polijas uh, strādnieki, kas pavēra brīvību centrālajai Eiropai un drošībai visā Eiropā. Turpināšu manā dzimtajā valodā. Priekšsēdētāja kungs. Protams, jums ir tiesības izteikt savu viedokli. Taču jūsu rīcība rīcībai ir jātiek īstenotai arī tiesiskuma kontekstā. Eiropas komisija ir tiesības nākt klajā ar ieteikumu, rekomendāciju vai pat pārmest Polijai, um, Čehijai, Ungārijai, Nīderlandai, kad notiek pārkāpums. Taču uh, Šis pieprasījums ir jāsniedz, jā, jā, jāiesniedz padome, jāsagaida padomes spriedums. Nevar iepriekš paredzēt rezultātu. Līdz ar to komisija arī jāievēro tas fakts, ka Eiropas Savienības dalību valstu vidū nevalda vienprātība, ka tiek kritizēta mūsu valsts. Ungārija šai ziņā arī ir mūsu cieņas vērta. Eiropas Savienība pamatojas uz cieņu arī tās konstitūcija uz to pamatojas. Jūs nevarat apgalvot, ka sieviešu tiesības uh, agrāk doties pensijā ir uzskatāms par diskrimināciju, jo Polijas republikas konstitūcija 2010. gadā ir uzsvērusi, ka uh, agrīna pensionēšanās sievietēm ir sieviešu konstitucionālās tiesības. Tātad eh, jums ir arī jārespektē mūsu valsts, mūsu konstitūcijas suverenitāte, un jūs nevarat to instrumentalizēt, jo tieši marksisms eh, tiesības uzskatīja par instrumentu, uzskatot, ka tas ir vienkārši uh, varas instruments. Krisbeigas kundze, paldies priekšstādātāji, paldies komisijas priekšstādātāja vietnieku. Skaidrs, ka kolēģi uh, pauž savas bāžas, bet arī cerības par situāciju Polijā, ņemot vērā Polijā notiekošo šonedēļ. Vēlos pateikt priekšstādā vietniekam Timermans kungam, ka viņš ir mūsu viesis šodien. Šis ir ļoti svarīgs debats, un tas apliecina to, cik lielā mērā Eiropiešu bažas ir arī viņa bažas, un viņš ir gatavs uh, meklēt konstruktīvus risinājumus dialogu ietveros. Vēlos atgādināt. Uh, kāda ir komisijas misija? Tā ir līguma sargātāja. Eiropas Savienība rūpējas par visiem tās pilsoņiem, rūpēs, lai visi dalībvalsts piedalītos, un Eiropas Savienību galvenokārt raksturo šis kolektīvies raksturs aizstāvot savas vērtības. Mēs varam paušais savas bāžas, uh, iesaistīties dialogā un uh, izmantot dažādos instrumentus, kas ir paredzēti līgumā. Mūsu kolēģis Broņislavs Geremeks neapšaubām ir ļoti noskumis uztraucies par to, kas šodien notiek. Es, um, ņemot vērā val, polijas valdības nosūtītos vēstījumus. Te būtībā ir tāda kā cīkstēšanās. Viņš ļoti labi zina polijas valdības nostāja, taču jāsaka, Eiropiešu vārdā, ka mēs vēršamies pret reformu, valdības iesāktiem reformām. Timermans kungs arī atgādināja, mums ir bažas. Uh, par to, ka Uh, netiek ievērots tiesiskuma princips visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Es varu sacīt, ka mēs jūs parlamentā atbalstīsim, lai mēs vērstos pret tiesiskuma principi, principi neievēro šeit. Kaut vai tāpēc vien, lai Girme kungu piemiņu uzturētu dzīvi. Paldies! Un Spinēlī kundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Es vēlos sacīt, ka pilnīgi un absolūti atbalstu komisijas iniciatīvu. Man ir daži jautājumi. Pirmkārt, Varbūt eh, tas ir savu veidu pārpratums attiecībā uz Eiropas Savienības raksturu. Es tā sāku, jo es redzēju, kāda pirmdien bija polijas valdības reakcija uz komisijas rekomendācijām. Polijas valdības atbild bija tāda, ka tiesu sistēmas reformām ir atbilde uz šīs valsts sociālajām gaidām. Šīs gaidas ir pieaugušas gadu gaitā. Un arī valsts nacionāla identitāte ir mainījusies. Es domāju, tas ir pamatā pārpratumā. Eiropas Savienībā konstitucionālā demokrātija priekšnoteikums, lai valsts kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti, un tās pamats ir tiesiskums. tiesiskums nav kopīgās intereses, kā jūs sacījāt, bet gan tā ir abstrakta vērtība. Tas ir ietvars sociālajām gaidām. Pamatoties uz šo ietvaru sociālās gaidas tiek paustas, es domāju, šis ir pārpratums, kas tad ir jānovērš. Un otrkārt, es gribētu noskaidrot, tad šis punkts arī saistīts ar šo pārpratumu. Uh, Komisija ir jāpaskaidro, kaut arī tās nostāja, manuprāt, ir pareizi. Un um, notiek arī Višegrada valstu sanāksme šai ziņā. Un pēdējais mans punkts, vai septītais punkts ir pietiekams instruments, lai virzītos priekšu. Pat labam nepastāv vairākuma, vairākums, kas iestājas par 7. panta piemērošanu. Tātad man ir jautājums, kādi citi instrumenti ir mūsu rīcībā? Parlaments to ir apspriedis, un mēs vēlētos zināt vairāk par kādiem citiem instrumentiem. Taču noslēgumā vēlos jums pateikties par jūsu rīcību šajā jautājumā, jo tas ir būtiski Eiropas Savienībai. Visai Eiropas Savienībai. Paldies! Sargentīnī kundze lūdzu. Lārik, allererst, uh... Eh, Paldies. Sākumā gribēju sveikt eh, kolēģus ar uh, eh, 80. gada notikumu gadskārtu. Tas bija uh, ļoti izšķirīgs. Uh, notikums, eh, kas ietekmēja situāciju arī rietumos, un cerams, ka arī Polija patiešām notiesies uz labu pārmaiņu ceļa. Komisāra kungs, es jums pilnībā piekrītu par eh, to, ko jūs teicāt polijas sakarā. Es vēl papildināšu tas, ka viņi vienkārši ignorē Eiropas Savienības tiesas spriedumus un eh, mežā turpina cirst kokus, ir vienkārši nepieļaujami un uh, bēgļu uh, prom dzīšana, piemēram, no tādām valstīm kā Čečenija, uh, tas, kas notiek pie uh, Baltkrievijas robežas draudēšana ar cietumsodu žurnālistam, kas raksta grāmatu, kas varbūt nav pārāk cildinoši kādam no ministriem, visi šie notikumi ir patiešām briesmīgi un jāsaka, ka tiesiskums turpina regresēt sistemātiskā veidā. Es tādēļ gribēju pavaicāt, vai ar dialogu vien šeit būs gana un vai vispār dialogs ir notiekošs, jo dialogā jau piedalās divas puses. Un mēs esam gatavi dia šo dialogu organizēt, bet ko tad dara cilvēki Varšavā, vai viņi ir gatavi tajā piedalīties? Un, ja mēs runājam par septīto uh, pāntu, uh, ko jūs jau pieminējāt, un Junkera kungs arī jau izdarīja mājiens, tad īstenībā atpakaļ ceļa vairs nav. Un uzskatu, ka uh, šie dialogu laiks jau ir beidzies, un mums vajadzētu pierādīt, ka esam apņēmības pilni, jo mums nav pārāk daudz laika, jo Varšavas laika izmanto galīgā plāna. Paldies! E Paldies. EFDD grupas vārdā Vinbergs kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jā, mēs esam daudz šodien dzirdējuši. Un te man arī jāsaka, kādā virzienā tad mēs dodamies. Komisijas rekomendācijas ir racionālas taču doties tik tālu, ka izdarīt spiedienu uz Poliju tādā veidā, nu es nezinu, vai tas būtu pareizi. Polijas problēmas jārisina Polijas tautai Polijā. Tad jautājums ir tāds, kur ir robežšķirtne? Manuprāt, mēs esam devušies pārāk tālu. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem no Polijas. Paldies. Priekšsēdētājs kolēģi, pirmais priekšstādātāja vietnieks man ir norādījis, ka viņš ir gatavs uzklausīt arī cits jautājums, jo viss ir ļoti disciplinēti. Tad, ja visi ievēro šīs divas minūtes, tad es skatīšu tālāk šo sārakstu un tad komisārs atbildēs. Lūdzu, esiet disciplināti. Un tagad vārds Barbarai Krediškai. Um, Panie przewodniczący, mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, że... Priekšstādātāja kungs. Es domāju, ka ne visi apzinās to faktu, ka 2005. gadā Eiropas parlaments pieņēma lēmumu, ka 1. augusts ir solidaritātes un brīvības diena, lai pieminētu polijas iesaisti demokrātijas un brīvības kustībā. Manuprāt, šī ir svarīga diena ne tikai Polijai, bet Eiropai kopumā. Šī vasara apliecināja to, ka mūsu sabiedrība vēlas būt brīva un tā atbalsta solidaritātes ideju. Atbalsts Eiropas Savienības vērtībām Polijā ar vienu ir milzīgs simtiem tūkstošu uh, poļu uh, devās, uh, izgāja ielās 250 Eiropas pilsētās un viņi tā nerīkojās pensijas vai darba vārdā. Nē, visi tie cilvēki, kas izgāja ielās, tā rīkojās, lai protestētu pret izmaiņām polijas demokrātijas sistēmā. Mēs nevēlamies, lai demokrātija būtu fasāda vien, taču, diemžēl, Polijas valdība nepiekāpjas un tā nenāk klajā ar konstruktīviem veidiem, kā uzlabot situāciju, nepieminot to faktu, ka ministri vispār atsakās doties uz eh, Briseli un apspriet situāciju. Priekšsēdētāji, pirmais vietnieks, vai jūs neuzskatāt, ka Jaroslavs Kačīnskis, tā kā tā bija viņa ideja reformēt šādi, uh, tiesu sistēmu apzinās situācijas nopietnību, īpaši attiecībā uz eh, Eiropas Savienības pašām. Vai jūs prāt viņš saprot notiekošo, varbūt būs būt efektīvāk tikties ar Kačīnska kungu atsipretāts, tas būtu efektīvāk nekā tikties ar valdības ministru. Bonī kungs, lūdzu. Mikālu. E, I will speak Polish. Es runāšu poliski. Dzisiaj jest rocznica sierpnia 80, kiedy... Šodien mēs svinam 1980. gada augusta notikumu jubileju. Tā bija solidaritātes kustība un Valences kungs, kas panāca brīvība demok un demokrātiju. Polijā. Pašreizējā valdība izmantos uh, solidaritāti kā saukli, taču patiesībā vienlaiks tiek grauks, grauti demokrātijas pamati. Lielas paldies, Timermans kungs, par jūsu dialogu, gatavību dialogam ar Polijas valdību. Paldies, ka iestājaties pret apdraudējumu tiesiskumam Polijai, un jūs nesat vienīgais tāds. Miljoniem poļu jūs atbalstu jūs bažās. Un eh, simtiem tūkstoši cilvēku, kas jūlijā izgāja ielās, bija arī jauni cilvēki, kas eh, iestājas par konstitūciju, par eh, tiesnešu neatkarību. Lielās pilsētā pat tās tika organizēts gaismas ceļa pasākums, un tas tāpat bija arī mazajās pilsētās. Jautājums, kā jūs esat paredzējis rīkoties tālāk ņemot vērlā, vērā Polijas atbildes, ņemot vērā jau 2015. gadā notikušā tāda konstitucionālo tiesu un tās neatkarības graušana, jo bez šīs tiesas neatkarības mēs nevaram mm, cerēt uz neatkarību, vai jūs esat paredzējis izmantot 7. pantu pirmo punktu. Otrakārt, kā jūs komentējat ārlietu ministra sacīto, kas uh, eh, grauja uh, komisijas eh, pilnvaras nodrošināt tiesiskumu kādā valstī? Vai jūs skatījumā komisija spērs tālākus soļus eh, Eiropas Savienības tiesas eh, virzienā, vai jūs sāksiet procedūru lai atteiktos eh, no pārkāpuma procedūras, ņemot vērā parasto tiesu organizā. Dāmas un kungi, kad mēs veidojām solidaritāti, mēs eh, ielās saucām nav solidaritātes bez brīvības, un šodien mēs sakām nav solidaritātes bez tiesiskuma. Paldies! Mr. Lopez Aguilar. Lopez Aguilar kungs tālāk. Divas minūtes lūdzu atcerieties. Paldies priekšsēdētāji. Daudzi no mums šeit, Eiropas parlamentā, atceramies 2008. gada lielo krīzi. Tā bija ne tikai ekonomiska, bet galvenokārt politiska krīze, krīze Eiropas vērtībām. Mēs esam pieredzējuši pēc tam virzīšanos uz populismu. Dažās valstīs uzvarējušās partijas pēc vēlēšanām saņēmušas ir lielāka ietekme, vairāk vietu parlamentā. Tiesiskums nav kaut kas politisks, un cilvēki saka, ka tiek izmantots dubult standarts, kad Eiropas parlaments piekrīt Venēcijas komisijai un Eiropas padomas cilvēktiesību komitejai un daudzām citām neatkarīgajām organizācijām un konstitucionālajām tiesām, tad, kad, tiek runa, eh, tad, kad eh, iet runa par reformām Polijā, sakot, ka tās ir pret Eiropas vērtībām, ka tādējādi tiek noraidīta Eiropas demok demokrātija. Timermans kungs, daudzi no mums šeit ir pilnībā gatavi sekot jums līdz pat galam visu procedūru, kaut arī tā var ilgt vairākus mēnešus. Mēs apzināmies, ka septītais pāns ir paredzēts izmantošanai tādā nu, gandrīz nereālā situācijā, ja ir kvalificētais vairākums padomē nepieciešams, bet šeit ir daudzi, kas jūs atbalstīs ne tikai pārkāpuma procedūrā šobrīd, bet arī, lai aktivizētu septīto pāntu. jo kopš mēs esam pieredzējuši šo virzīšanos uz populismu, regresīvās reformas, kas ir pret Eiropas vērtībām, mēs to polijā arī redzam un mēs atbalstam jūs. Paldies, nākamā runātāja, lūdzu. Thank you very much and thank you, Mr. Timmermans. Paldies, Timermans kungs, par jūsu centieniem atrast risinājumus. Domāju, ka mūsu ziņai ir jābūt pilnīgi skaidrai šodien Vai Polijas e, valdība ir izdarījusi visu attiecībā uz cilvēku tiesībām un tiesu sistēmas neatkarību? Mums skaidri jāpasaka, mēs cīnīsimies par viņiem līdz pašām beigām, jo valdība izskatās, ka ir padavusies un sākusi sagraut visu, kas ir mums dārgs. Katru reizi, kad tiek apšaubīt cilvēktiesības, es vēršos pie literatūras. Manuprāt, ir vienkārši jācitē Dombrovits. Viņš sacīja, es neusticos liktenim, doktrīnām, ideoloģijām vai institūcijām. Es varu stāvēt tikai uz savām kājām, bet es esmu polis, dzīvoju Polijā, Un tāpēc man bija jāmeklē dziļāk sevī vieta, kur uh, vairs nevar runāt par poliskumu, bet gan par cilvēciskumu. Es domāju, ka tās ir citāts, uh, kas būtu jāatceras visiem. Ko tas nozīmē būt cilvēkam? Ko nozīmē cilvēciskums? Un mēs darīsim ar komisiju kopā visu, kas vien nepieciešams Tur, kur polijas valdība ir izgāzusies, mēs uzvarēsim. Paldies tālāk, Engelkungs. Paldies, Klod. Izskatās, ka interesantākais ir tas, ka Eiropas parlamentā mēs konsekventi atbalstam solidaritātes sasniegumus, bet pašreizējā polijas valdība to dara tikai tik tālu, cik netiek atmaskot eh, pašreizējās valdības projektu patiesā būtība. Un šobrīd, eh, aizbildinoties ar tautas sniegtu mandātu, tiek apšaubē, apšaubīta leģitimitāte tiem, kas apšauba polijas valdības uh, līd, um, lēmumus. Es teiktu, ka šo valdību Polijā ir, ir iebalsojuši sestā daļa iedzīvotāju. Un nedomāju, ka tas ļauj piecus, se, atlikušās piecas sestdaļas turēt ķilnieku statusā. Mums līdzīga situācija jau bija arī ar Ungāriju, ar vienu lielāko atšķirību. Ungārija vismaz izliekas, ka viņi komunicē ar mums šajā procesā. Tad, kad mēs eh, norādījām, ka tiek pārkāptas sarkanās līnijas, bet polijas valdībai vienkārši tas nerūp. Viņiem vienkārši nerūp. Un tad ir problēma tāda, ka nekādu dialogu nav iespējams īstenot. Es domāju, ka tas nozīmē, ka ir atlikts tikai viena lieta darīt. Bet, ja mēs neizmantosim šo pēdējo instrumentu, septīto pāntu, tad mēs varam arī vienkārši atcelt visas nākotnes e, debates Polijas, Ungārijas vai cits valsts kontekstā par tiesiskumu, jo tad mēs vienkārši nebūtu nopietni uztverami. Aktivizēsim kopā septīto pantu, lūksim to darīt arī padomi. Mēs jūs atbalstīsim. Esmu pārliecināts, ka komisija atbildēs šo jautājumu par 7. pantu. Tālāk Vaidenholzer kungs. Es uzskatu, ka komisijas nostāja ir īpaši izceļama, jo viņi tiešām eh, nopietni uztver savu lomu kā līgumu sargātāja. Es vēlētos tādu pašu nostāju arī citos jautājumos, tikpat principiāli. Polijas valdība dzīvo paralēlā pasaulē, acīm redzot, kur pats sevi izveidojusi. Un te ir cīņa par vēsturi un nāciju, bet ne tām lietām, kas eh, cilvēkiem polijas ielās, eh, kas demonstrē, tiešām ir svarīgi. Ir žēl, ka kāds uztver kaut ko pilnīgi savādāk nekā to, par ko diskusijai būtu jābūt. Runa ir par to, ka katra dalība valsts ir daļa no Eiropas eh, kopējās tiesiskās sistēmas un eh, visi Kopenhāgens kritēriji ir jāizpilda. Un mums nevar būt vienaldzīgi tas, kas notiek Polijā. Polija ir svarīga Eiropas daļa, ļoti būtiska daļa no Eiropas. Es pat teiktu, bez Polijas Eiropa nebūtu tāda, kā tā ir šobrīd ir svarīgi dzirdēt, ko saka cilvēki polijas ielās. Tāpēc es atzinīgi vērtēju nostāju, censties runāt ar viņiem. Tas, ko vicepriekšsēdētāja kungs norādīja par uzaicinājumu uz dialogu, un tā ir problēma, kā tiek noraidīts dialogs. Un kaut kur ir, acīm redzot, arī brīdis no, nonāks punktā, kur, no, kuras, no kur nebūs atgriešanās. Un mēs ļoti strauji tuvojamies šim punktam. Un tas, protams, ir svarīgi arī kontekstā ar to, kas varētu notikt ar citām dalību valstīm līdzīgās situācijās. Jūs Zavska kungs. Paldies, Timermans kungs, par jūsu iesaistīšanos. Jūsu runa bija lieliska, un es to nesaku tāpēc, ka mēs būtu draugi, bet es to saku tāpēc, ka cienu jūsu sacīto un jūsu izpratni par situāciju un polijas iedzīvotāju mentalitāti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi norādīt, ka man ļoti nepatika situācija Polijā šovasar, ko es novēroju. Es redzēju, ka Polijas valdība, nu, es varētu lepoties, ka viņi ir daļa no Višegrads grupas, bet es tomēr nevaru to darīt. Es daudzos jautājumos esmu Polijas pusē. Un daudzkārt esmu bijis pret jebkādām sankcijām pret polijas valdību vai ko līdzīgu, bet šobrīd, kad mēs runājam par solidarnos 1980. gadā, es varu atgādināt, ka esmu no tā laika Čehoslovākijas. Un mums bija cita pieredze ar Poliju. 23. augustā 68. gadā tie bija Polijas karavīri, kas nogalināja daudz Čehiju, Čehijas iedzīvotāji. Un tas, ko es gribu sacīt, es varu svinēt 80. gadu, bet nevaru 68. gadu svinēt. Jo ja mēs zaudēsim demokrātijas principus, un pazaudēsim iespējas uz dialogu, tad tik tiešām būs tā situācija, ka polijas valdība būs aizgājusi no demokrātijas principiem. Gijoms kundze. Merci, monsieur le président. Je, je voulais vous remercier. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos jums pateikties, Timermans kungs, par jūsu rīcību. Daudz jau sacīja par jūsu uh, cīņu par tiesiskumu Eiropā. Uh, ņemot vērā visu grūtības, cik tas, eh, ko tas prasa, ņemot vērā arī mūsu instrumentu. Es um, eh, arī varu uzdot tas pašs jautājums par eh, gaidāmo tālāk un par riskiem, kam pakļaut demokrātiju. Polijas vēlos, lai veistījums no e-, parlamenta būtu pavisam skaidrs, ka mēs cīnāmies par tiesiskumu. Man ir viens jautājums, tāds vispārīgāks Es pirms vairākiem mēnešiem biju Polijā, un es ļoti uzmanīgi klausījos pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sacītāju par demokrātiju, par iestāju Eiropas Savienībā, par to, kāda ir viņa sajūta par Eiropas ideju pat laban. Es saprotu, viņa atbalsta Eiropai. Uh, bez uh, institucionāliem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat, cik lielā mērā poļi atbalsta mūsu eiropeiskās idejas un varbūt kāda veida vēstījums būtu vērts viņam nosūtīt. Paldies! Thank you, Paldies, tālāk Intvelds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties komisāram. Es atzinīgi vērtēju viņu sacīto vēl vairāk sadzinīgi vērtētu rīcību tiesiskuma atjaunošanai Polijā, jo mums ir jārīkojas ne tikai nodrošināt, ka tiesiskums tiek ievērots visā Eiropas Savienības teritorijā, bet arī, lai saglabātu, zinām, autoritāti pārējā pasaulē. Tiem, kas saka, ka Eiropas Savienībai nav kompetence šajā jautājumā, nē, Līguma otrajā pantā tas ir rakstīts, un Polija tam ir pievienojusies brīvprātīgi Kopenhāgenes procesa rezultātā. Otrais pants ir pirmais būtiskais pants līgumā, viss pārējais ir vēlāk. Šeit nav runa tikai par līgumu īstenošanas kontroli, bet arī par polijas tautas tiesību aizstāvēšanu, jo viņa tiesības tiek pārkāptas. Un šeit nav runa tikai par tiesu varu, bet Sargentīnī kundze jau norādīja par patvērumu meklētājiem un mežu izciršanu, bet es vēlos pieminēt arī sieviešu tiesības, pulcēšanās brīvību, vārdu brīvību, NVO situāciju, zinātnieki, protams, ir skaidri sistemātiski pārkāpumi. Un divas lietas noslēgumā. Pirmkārt, mēs ceram, ka komisija aktivizēs septīto pāntu, bet es domāju, ka arī mums ir jāpieņem rezolūcija. Mums ir jāuzņemas sava atbildība kā Eiropas parlamentam. Un otrkārt, tā kā septītā panta mehānisma izveida bija eh, reakcija uz Austrijā pie varas nonākušo eh, partiju, tad mums ir objektīvi visas eh, dalību valsts jāizvērtē un ceru uz atbalstu no Eiropas komisiju, jo arī mēs atbalstīsim jūs, komisār kungs. Paldies, tālāk Gomešs kundze. Esmu no Portugāles kas ir valsts, kas nav pārkāpusi tiesiskumu, bet kurai draudēja ar finanšu sankcijām, tā skaitā struktūra fondu pārtraukšanu, jo tā neizpildīja decimālu skaitļu uh, noteiktās normas, nu, kas eh, pie tam bija neproduktīvas. Mēs šeit runājam par Poliju un par tiesiskumu pārkāpumiem daudzos nopietnos veidos, pat tiesiskās varas neatkarība, cilvēktiesība, situācija par sieviešu tiesībām, dzimumu līdztiesību, par bēgļu pamatiesībām, kas tiek atraidīti, un nekas no tā visdrīzāk nebūtu noticis, ja Polija būtu, ja es atvainojos, komisija būtu rīkojusies Ungārijas jautājumā, kad tā eh, atklāti pārkāpa līdzīgas normas. Es atbalstu to, ka komisija beidzot rīkojas polijas situācijā. Mēs virzamies uz 7. panta aktivizēšanu, un komisijai jābūt ir drosmīgai, un jāaptur struktūra fondu izmantošanu Polijā un Polija ir guvusi lielu labumu no struktūra fondiem, bet ja tiešām tiesiskums netiek ievērots Polijā, tad struktūra fondu izsniegšana ir jāaptur līdz tiesiskuma atjaunošanai. Mēs cerams, mēs ceram, ka komisija būs drosmīga un atbalstam komisiju viņu darbībā, jo runa nav tikai par Poliju, kā daži kolēģi norādīja, bet gan par tiesiskumu un pamatprincipu visā Eiropas Savienībā un visiem cilvēkiem, kuri Gdaņskā, kas solidarnošs rīkojās, mums viņu vārdā ir jārīkojas. Paldies, tālāk Jerzekungs. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos atbildēt tiem kolēģiem, kuri runāja par pārmērīgu spiedienu uz Poliju. Es vēlos atgādināt, ka Polija ir parakstījusi Lisabonas līgumu, un no tā izriet pienākumi, procedūras, noteikumi. Un ja noteikumi netiek ievēroti, tad Eiropas komisija vienkārši seko procedūrai, pilda savus pienākumus. Un es nedomāju, ka viņi ir laimīgi par nonākšanu šajā situācijā. Mums ir daudz citu svarīgi jautājumu, kam ir jāpievērš uzmanība. Un kā jau tas tika norādīts, runa nav tikai par polijas jautājumu, runa ir par kopīgām vērtībām, kopīgiem noteikumiem, bet, kā vicepriekšsēdētāja kungs sacīja, polijas tiesa skata jautājumus, kas saistīti ar visu Eiropas Savienību. Mēs esam vienotajā tirgu un ir skaidri jāpasaka, ka tā tas ir. Un tāpēc arī šāda iemesla dēļ polijas tiesu neatkarība nevar tikt apšaubīta bet man bail, ka šeit ir runa par būtiskāku problēmu Polijā. Mēs dzirdam, ka Polijas valdība īpaši nevēlas iesaistīties e, oficiālā dialogā ar Eiropas komisiju. Bez oficiālās procedūras es tad aicinātu mūs un citiem politiķiem censties izveidot kontaktus ar mūsu polijas kolēģiem un neformālos dialogos uh, censties atrisināt šo problēmu. Paldies, Lunačeks kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pateikties eh, vicepriekšsēdētājiem Timermans kungam par komisijas līdz šim paveikto un vēlētos apsveikt polijas tautu vēlreiz ar drosmīgo sacelšanos, kas sākās 80. gadā. Un Solidarnošu kustības vadībā tieši notika, kas iekustināja procesu visā Eiropā. Šie centieni pēc brīvības, centieni e, nonākt pie neatkarības, pie brīvība, brīviem prosuziņas līdzekļiem. Un tas kas notika Eiropā, lielākoties izriet no šīs kustības. Un arī tagad ir runa par brīvību. Daudzi miljoni poļu, kas gāja ielās protestējot, viņi arī prasīja Eiropas solidaritāti. Jo, kā jau tika norādīts, apdraudēts ir ne tikai polijas, bet Eiropas vērtības. Tiesiskums, kas ir brīvības pamats, ir apdraudēts tiesu neatkarība apdraudēta. Vicepriekšsarētāji Timermans kungs, es no jums būtu gribējusi dzirdēt arī skaidrākus vārdus par sistemātisku Eiropas vērtību un tiesiskumu pārkāpumiem. Polijas valdība, precīzāk sakot, šobrīd sagrauj neatkarību tiesu sistēmā, uh, un bez tā nevar eh, darboties brīvi arī vienotais tirgus. Sieviešu tiesības arī vidas jautājums tiek izcirsts, aizsargāts Beležs Mešs. Timermans kungs, ja komisija neuzsāks 7. pānta izmantošanu, tad mēs zaudēsim mūsu kopīgajā savienībā uzticēšanos. Jo ne tikai dalību valstis, bet arī citas eh, valstis, kandidātu valstis eh, um, skatās uz mums, um, vai mēs paši īstenojam to, ko mēs prasam no, viņa, no viņiem. Pants kungs. Jā, paldies. Godātie kolēģi. Timermans kungs, jūs sacījāt, ka politiski mēs esam neitrāli runājot par tiesiskumu. Kurš tad jums tev vēl ticēs e, pēc līdzinējās darbības? Sakiet e, to skaidri, ko jūs vēlaties panākt. Jūs un komisija mēnešiem ilgi ietekmējat polijā sabiedrības viedokli, cenšoties atbalstīt opozīciju un tādējādi vēršaties pret polijas tautas vairākumu. Uh, Es neatceros, kā vēlēšanas būtu bijušas nedemokrātiskas, kur rezultātā tika izveidot šī valdība. Galu galā Polijā ir notikušas brīvas, demokrātiskas, neatkarīgas vēlēšanas, kurās varēja brīvi kandidēt partijas. Sakiet atklāti, par ko ir runa, runājot skaidru valodu. Respektīvi, jums ir svarīgi, lai monokultūras Eiropā tiktu sagrautas, nacionālās valstis tiktu sagrautas, un tā, to es gribētu arī Polijā. Jūs neinteresē izcirstie meži Polijā, bet gan Polijas migrācijas politika, kas ne komisijai, ne arī citiem Eiropā nepatīk. Tā nav tāda, kā jūs to vēlaties, bet Eiropā redz ir valstis, kas ir brīvas, kur valdības ir legāli ievēlētas un kas pārstāv tautas vairākumu viedokli. Tā tas ir arī Polijā. Un es nekādā ziņā neatbalstīšu līguma pārkāpumu procedūras uzsākšanu pret Poliju, jo neredzu šeit nekādu iemesli atšķirībā no manas valsts, Vācijas. Polija ir brīva valsts suverēna valsts, kas var lemt par savas tautas nākotni. Okay. Jā, nu vienmēr šeit ir ļoti tāds plašs viedokļu spektrs pārstāvēts. Jā, saka runātājs. Saskaņā ar 206. regulamentu pantu var dot vārdu arī dažiem, uh, uh, kas nav komitejas locekļi. Uh, bet eh, mums ir arī jāatvēl pietiekam daudz laika, lai uh, pirmais eh, priekšsēdētā vietnieks varētu atbildēt. Lūkšu pārējos, kas uzstāsies, uh, nerunāt ilgāk par minūti, jo citādi mums nepietiks laika. Nervēsim uzklausīt komisāra atbildi. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par minūti. Tagad Černēcka kungs, lūdzu. Minūte. Dziękuję, panie przewodniczący. Popie... Paldies, priekšsādētāji! Gribēju pateikt sekojošo. 2008. gadā Eiropas komisija rēģēja uz polijas tiesnešu spriedumu sakot, ka tā atsakās iejaukties uh, poļu juridiskās tieslietu sistēmas uh, lēmumos. Tagad jūs vēlaties darīt tieši pretējo, vai tad tie nav dubult standarti? Gribēju pateikt, ka daudzās citās dalību valstīs, uh, kuru kolēģi arī atrodas zālē, tiek piemēroti identiski risinājumi, tiek vērots tieši tas pats, kas notiek Polijā. Un man arī rodas iespējas, ka šeit jūs neizmantojat faktus, jūs argumentējat ar kaut kādiem mītiem, runājot par situāciju Polijā. Noslēgumā gribētu teikt, man nešķiet, ka jūs vispār domājat eh, par tiesiskumu Polijā. Jums vienkārši nepatīk, ka mēs negribam pieņemt migrantus. Wszystkim chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć. Nākamais runātājs. Paldies, Klod! Es nedaudz gribēju parunāt par sociālo situāciju Polijā. Drošība, brīvība ir uh, mums ļoti svarīgas vērtības, un um, cilvēki saprot, ka um, Eiropas Savienības un NATO dalība garantē drošību un um, arī labklājību, bet es gribēju uzsvērt arī mūsu neatkarību. Mūsu intelektuālais ieguldījums Eiropas un visas pasaules pārveidē ir bijis ļoti nozīmīgs. Es esmu pārliecināts, ka mums ir Jāievēro Eiropas institūcija komisijas teiktais lūdzu atminieties, ka Lisabons līgums tika ratificēts un parakstīts. To parakstīja pie varas esošā partija iepriekšējā sasaukuma laikā. Ja mēs runājam par sankcijām, uh, kurš tad īsti tiks sodīts ar tām tas pilsoņu vairākums, kas vēlas palikt Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Polija ir demokrātiska, proeiropeiska valsts, kas ievēro tiesiskumu. Es nesaprotu, kādēļ jūs mēģināt mainīt šo proeiropeisko virzienu Eiropā. Es jums gribēju atgādināt. Uh, par vērtībām. Jūs arī tās pieminējāt. Eiropa tika veidota balstoties uz kristīgām vērtībām. Un atcerēsimies arī uh, Jāņa Pāvila otrā vārdus, uh, kas runāja par solidaritāti. Gribēju atgādināt komisāram, ka Eiropas Savienības solidaritāte uh, tagad uh, uh, tiek apšaubīta un uh, bojāta, ņemot vērā arī Nord Stream uh, cauruļu vadu. Sistēma kādreiz bija ļoti spēcīga, jo tā apspieda vājākos. Varšavā cilvēki tika izlikti no mājām, jo uh, bija šī civilā platforma, uh, Un ko jūs varat teikt par poļu bērniem Vācijā, uh, bāriņtiesās? Un jūs teicāt, ka jūsu spēkos nav aizsargāt uh, šos bērnus. Un, uh, ko tad jūs te atbalstāt sociālistus un kreisos? Kolēģi, līdz šim brīdim esat bijuši ļoti disciplināti. Nu, uh, nesāciet tagad uzvesties. Uh, uh, slikti. Kolēģi, ja jūs nevarēsiet iekļauties vienā minūtē, es jums slēgšu ārā mikrofons. Kārska kungs, viena minūte. Nu, tūlīt jau gandrīz visi būs uzstājušies. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mums vajadzētu runāt par patieso situāciju, par to, kas patiesībā notiek Polijā. Tādēļ nesaprotu Timermansa kunga teikto. Ja jūs runājat par tieslietu sistēmas reformēšanu, jums ir jāsaprot uh, viena lieta. Mēs neesam darījuši neko tādu, kas nebūtu jau noticis citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs skatījāmies uh, uz piemēriem arī ārpus Polijas. Jūs teicāt, ka nevēlaties, lai. Uh, poļu tiesnešiem zvanītu no partijas štāba. Varbūt jūs varētu parunāt ar Tuska kungu par to, un viņš jums varētu kaut ko eh, pastāstīt, kas notika tad, kad viņš pats bija premjerministrs. Jo tad, kad Tuska kungs bija premjeras Polijā, bija kāds žurnālists, kas piezvanīja vienam no tiesnešiem un izlikās, ka viņš pārstāv Tusku un teica, ka grib, lai konkrēta tiesneša grupiņa izskatītu vienu lietu. Un kas notiek? Īsnībā šis cilvēks joprojām ir amatā. Paldies, Kažēskas kundze. Ēngela kungs, es ļoti atvainojos, bet man ir jāiebilst tam, ka mēs tagad uh, turpinām šo sesiju tādā veidā, ka te ir jāuzklausas personīga apvainojuma un, un pilnīgi kaut kāds safabricējums. Yeah, I'm some, I'm somewhat in agreement. Jā, es jums piekrītu, Engela kungs. Es devu vārdu pieciem runātājiem, kas nav mūsu komitejā. Ar to jau būs gana. Gribēju pateikties visiem, kas uh, izteicās. Mēs uh, saskaņā ar 208 pantu uh, strādājām pietiekami elastīgi, un mums ir tikai stundas ceturksnis uh, atlicis balss no zālēm. No zāles vai es joprojām drīkstu kaut ko teikt? Ja jūs klausījāties manos vārdos, saka priekšsēdētājs, mēs ļāvām runāt pieciem runātājiem, kas nav eh, šīs komitejas locekļi, un eh, esam šo limitu tātad izsmēluši, tādēļ došu vārdu tagad Timermans kungam. Okay, is everyone listening? Kolēģi, lūdzu, ieklausieties manī. Tagad mēs uzklausīsim Franca Timermans eh, sakāmo. Lūdzu, ievērojiet klusumu.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 man ir tāda pati tiesība, tādas pašas tiesības izteikties kā Franka Engela kungam. Es nesaprotu, kāpēc jūs neļaujat man izteikties, balss no zāles. Jūreka kungs, 206. pantu mēs nu pat piemērojam. Lūdzu, beidziet runāt. Frans Timermans kungs, jums vārds. Um, 19... Priekšsēdētā kungs, es biju students 1980. gadā, un es ļoti labi atceros, eh, kas eh, toreiz notika, ka Leks Valensa eh, iestājās par kopīgajām Eiropas vērtībām, pēc tam es biju arī armijā, un mēs uzskatījām, ka Eiropas sadalīšana ir bezgalīga, ka tur neko nevar mainīt. Bet pateicoties solidārnašķu kustībai un 77. gada hartai, mēs varējām izveidot šo kopīgu Eiropu. Bez solidārnašķs, bez poļiem īstenībā uh, Eiropa joprojām būtu bijusi uh, sadalīta līdz pat šai baltai dienai. Un skatoties, kurš tad Krievijā tagad ir pie varas un kas bija pirms tam pie varas, viņiem šāda sadalīta Eiropa būtu ļoti patikus un patiks arī nākotnē. Mēs cīnāmies par Eiropas vienotību. Eiropas vienotību, kas balstās uz kopīgajām vērtībām, par vienotību, kas balstās uz likumu, uz cieņu pret likumu, līgumiem, ko ir parakstījušas un ratificējušas, eh, ko parakstījuši un ratificējuši suverēni parlamenti. Un ja šajos līgumos ir noteikts, ka komisijas pienākumos ietilpst uh, sekošana tam, kā dalību valstis uh, ievēro parakstītos un ratificētos līgumus, tad mēs šos pienākumus uztveram nopietni. Pat ja no politiskā viedokļa raugoties, tas varētu būt ārkārtīgi sarežģīti. Es turpinu apgalvot, ka Polija šobrīd ir daudz suverēnāka, brīvāka. Uh, Tā ir daudz drošākas robežas nekā iepriekšējo gadsimtu garumā. Varbūt ir uh, pagājuši uh, kādi tūkstoši gadi eh, kopš poļu uh, iedzīvotāji paši var lemt paši par savu likteni. Uh, un uh, polijas robežas mainījās laika gaitā. Jāsaka, ja mm, kaut kas būtu noticis citādāk vēstures gaitā, tad uh, polijas robežas varētu būt iz, uh, tagad uh, citādākas. Tās varētu būt kaut kur uh, 300 km tālāk. Un Ir tādi, kas apgalvo, ka mēs mēģinām atņemt suverenitāti Polijai. Nē, mēs viņiem vēlamies piedāvāt so, tādu suverenitāti, kas viņiem nav bijusi gadsimtu garumā, un tas nāks par labu mums visiem. Jāsaka, ka es nevaru stādīties priekšā veiksmīgu Eiropas Savienību bez labklājības integrētas Polijas. Ja mēs runājam par tiesiskumu Polijā, mēs runājam par šī kontinenta likteni, par Eiropas likteni. Mēs nerunājam tikai par Poliju. Es gribēju jums to pateikt, jo tāda ir mana vīzija. Situācija ir ārkārtīgi nopietna. Uh, Un tie, kas apgalvo, ka komisija visu ir izdarījusi atžgārni, es jums gribēju atgādināt, ka mēs esam vienisprāts ar Venēcijas komisiju, kas izvērtēja Polijā notiekošo pēc Polijas valdības lūguma. Polijas valdība lūdza sagatavot šādu analīzi, bet pēc tam viņiem tā nebija paprātam. Ja jūs apgalvojat, ka komisija vispār neko nesaprot, tad lūdzu Paskatieties, ka mēs neesam vientuļi savās nostādnēs un lūdzu eh, saprotiet arī to un runāšu vaļsirdīgi. Mēs par to runājām mājā padomē un dažreiz uh, kāds to nepamana, bet lielākais um, Eiropas dalībvalstu vairākums atbalstīja komisijas pozīciju. Nav tā, ka mēs te vienīgie būtu, kas kaut ko tādu uzskatītu. Mēs darām pilnīgi visu, kas iespējams, lai varētu Polijai palīdzēt šajā situācijā. Mēs uzklausījām polijas valdības atbildes, un es gribēju jums uh, vienkārši to atgādināt, jo tas arī tika pieminēts šodien. Un lūdzu, nesakiet, ka citās dalību valstīs ir uh, bijuši identiski risinājumi. Mēs paši to izvērtēsim, un tā tas nav noticis. Nav nevienas citas dalību valsts, kur tieslietu ministrs vienkārši tāpat pēc sava. Pēc savas patikas var uh, atlaist no darba tiesnesi vai arī pieņemt darbā kādu tiesnesi. Nu, nav tādu precedentu bijis. Uh, Un, eh, ja tiek runāts par faktiem eh, vai kaut kas eh, tiek pārmests, tad nekliedziet vienkārši, jūs esat kļūdījušies. Nu, paskatieties, izpētiet situāciju, kungs. Mēs sagatavojam ieteikumus, ļoti detalizēts ieteikumus Polijai. Polijas valdība vasaras laikā mums atsūtīja divas vēstules, lūdzot precizēt. Uh, Mēs arī nekavējoties precizējām ieteikumos teikto lūdzu, tad ņemsim vērā, kas tur ir rakstīts. Un kas man šķiet visai ironiski, ir eh, šis lūgums eh, cienīt citam citu, un jāsaka, es vienmēr esmu cieņpilni izturējies pret saviem partneriem, bet, nu, jāsaka, ka šī cieņa nav bijusi apusēja. Mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt citus, un, nu, jā, jūs varat man uzbrukt, jūs varat man saukt par muļķi, par nekompetentu, bet es vienmēr esmu gatavs citus uzklausīt, jo tas ir tik svarīgi Eiropas nākotnē. Bet kādā brīdī mums būs jāizvēlas vai mēs vienkārši atteiksimies no šī jautājuma risinājuma, jo tas ir pārāk politiski sarežģīti, vai arī izmantosim visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Kolēģi, es jums pateikšu šodien, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Mēs nevaram šo jautājumu vienkārši atstāt bez ievērības, jo eh, sekas varētu būt pārāk nopietnas visai Eiropai. Ja mēs runājam par pilnvaru nodalīšanas apdraudēšanu, tas ir pārāk liels risks. Uh, Komisija izmantos pilnīgi visas sviras, kas ir tās rīcībā, ja šis princips tiek apdraudēts. Kā jau teicu savā ievadrunā, un to arī patiešām gribu atkārtot, jo jau izskanēja vairāk jautājumu par to, runāšu skaidri un gaiši. Mēs nerunājam tikai par tiesiskumu, mēs runājam par visu Eiropas Savienības darbību visās tās aspektos. Tas ir atkarīgs no uh, Uh, skaidras pilnvaru nodalīšanas un no tieslietu sistēmas labas darbības. Ja kaut kas noiet greizi, mums ir jāpalīdz dalību valstīm. Tas ir galvenais princips, par ko šodien diskutējam. Kolēģi, tāpat runāšu skaidru valodu par ko citu. Galu galā vienīgie, kas varēs noteikt pilsoņu, vienīgie, kas varēs noteikt eh, polijas nācijas nākotni un likteni, ir polijas pilsoņi. Mēs nevaram tur neko ietekmēt, bet mūsu pienākums un uzdevums ir pateikt, ka ir jāievēro parakstītie un ratificētie līgumi. Un ja šie līgumi tiek pārkāpti, tad komisijai ir jāsāk darboties un uz to ir jānorāda. Un, ja uh, mēs to nedarītu, tad vienkārši mūsu, mēs neievērot savus pienākumus. Tas ir jādara man, tas ir jādara komisijai. Un, lai precizētu, pateikšu arī sekojošo, jo šeit, šeit bija arī kāda pārpratuma. Tas nav nekas personisks. Es, nu, tas neesmu es, kas tagad runā. Es runāju komisijas vārdā, nevis kā privāta persona. Un mēs esam par to vienisprātis. Kad es šeit uzstājos, es arī atkārtoju eh, tās domas, kas izskanējušas ļoti daudzās dalību valstīs. Ieklausoties jūsos, man radās iespējas, ka es arī uzstājos vairākuma eh, Eiropas parlamenta deputāts vārdā. Paldies! Paldies! Pirmais priekšsēdētā vietniekungs. Jā, mēs uh, to visu arī, protams, izskatīsim koordinatoru sēdē. Liels paldies uh, par uzstāšanos, par sniegtajām atbildēm. Paldies kolēģiem par disciplīnu. Jā, vasara ir beigusies, jāķers atkal pie darba un tagad turpināsim. colleagues, um, if you're leaving, please leave quietly. We have another agenda. Dārgie kolēģi, lūdzu ejiet no zāles ārā uh, klusītiem, jo mums vēl ir darbs. Do you have a point of order? Can you do it quickly, uh, Mr. Jurek? One minute for your point of order. Thank you. Viena minūte. Jūs par reglamentu gribējāt ko teikt, lūdzu. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es, protams, nemēģinu ietekmēt jūsu pilnvaras uh, uh, un noteikt, kam jums vajadzētu dot vārdu un kam nē, bet jūs teicāt, ka visi, kas nav šīs komitejas locekļi un uh, gribēs runāt, varēs arī to darīt. Profesors Krasnodemskis uh, pieteicās runāt jau pašā sākumā, un viņš nevarēja uh, runāt. Un es eh, runāju tāpat kā Franks Engels, nu lūdzu, esiet eh, patiešām eh, taisnīgs, ja mēs runājam par runāšanas laiku piešķiršanu. Paldies, Jūreka kungs, paldies, ka jūs to pateicāt pietiekami mierīgi. Es devu vārdu pieciem kolēģiem, kas nav Libe komitejas locekļi. Uh, Man šķiet, eh, rīkojos ļoti loģiski un tādā veidā mēs arī atstājām pietiekam daudz laika, lai varētu runāt uh, eh, Franca Timermana kungs, lai viņš varētu atbildēt, bet paldies, ka jūs uh, uz to norādījāt. Dārgie kolēģi, tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta virzībā uz digitālu tirzniecības stratēģiju. Šķiet, tas neizraisīs tik daudz polemikas. Un e, mēs sagatavojām pašiniciatīvas ziņojumu. E, Marieka Šāķe e, ir ziņojuma autora Inta komitejā, un decembrī mēs lēmām gatavot atzinumu. Uh, Eh, saskaņā ar Lībe komitejas kompetencēm. Protams, eh, ka digitālā tirzniecība neizbēgam ir saistīta arī ar datu plūsmu, datu aizsardzību un tā tālāk. Drīz noslēgsies brīvās tirzniecības sarunas ar Japānu un 11. ministru eh, sēdē PTO tiks runāts arī par e-komerciju un digitālajiem jautājumiem. Tā notiks šī gada decembrī. Došu vārdu Angelikai Mlīnarai, kas ir Libe komitejas atzinuma autore. Lūdzu, jums vārds paldies pēc šīm. Uh, Uh, karstajām debatēm atgriezīsimies pie uh, mūsu parastās darba kārtības. Ceru, ka tas arī satrauktos prātus varēs nomierināt. Ja mēs runājam par digitālo uh, tirdzniecību un par datu pārnesi, tas, protams, notiek katru dienu. Un pirms kādiem 15 gadiem šādas datu plūsmas gandrīz nebija, bet uh, Jāsaka, ka tagad eh, šī digitāla tirzniecība eh, ir ļoti liela IKP sastāvdaļa un tirzniecības veidols kopumā ir mainījies. Tiek eh, ļoti daudz preču tirgots internetā un pakalpojumi, kas ir 3 ceturtais no Eiropas ekonomikas, arī varētu tikt daudz lielākā mērā sniegti tieši digitālajā vidē. Mums ir jādomā par digitālo ekonomiku un, protams, arī starptautiskajās normas, tai ir e, jāpadara atbilstoši. Tas joprojām nav noticis, tādēļ mums, kā Eiropas Savienībai, ir e, jāuzņem šie izaicinājumi. Esam um, vērtību kopiena, tādēļ mēs esam atbildīgi noteikt visaugstākos standarts visā pasaulē. Protams, ir jāgarantē Eiropas Savienības uh, datu aizsardzības un privātums standarti. Pagaidām Eiropas Savienības tirzniecības līgumos par to nav runāts, bet uh, personas datu aizsardzība ir uh, viens no galvenajiem uh, postulātiem tiek runāts arī par uh, trešo valstu normām un tiek kodificēti instrumenti, kas jau tiek izmantot starptautiskajā datu pārnesē. Tiek runāts arī par labāku datu aizsardzību šādas pārneses laikā. Protams, datu lokalizācijas prasības nevienmēr ir pamatotas, un jaunās normas attiecībā uz personas datu pārnesi e, ir jātiecina arī uz trešajām valstīm. Ja tiek runāts e, par datu pārnesi un arī uh, lokalizāciju, tam ir jāatbalsta ļoti augstiem datu aizsardzības standartiem arī tad, kad notiek startautiskā tirzniecība. Es gribēju uzdot divus jautājumus datu aizsardzības uzraugam un e, ceru, ka arī dzirdēšu uz tiem atbildi. Pirmām kārtām kāds ir augstākais datu aizsardzības līmenis, ko būtu iespējams iekļaut tirzniecības līgumos, un otrām kārtām, kāda pieredze jums ir bijusi ņemot vērā datu plūsmu un šo adekvātuma lēmumu. Paldies, paldies par šo um, lakonisko prezentāciju. Šeit klāt zālē ir arī vairāki ēnu referenti. Pirmais no ETP Radevkungs. Lūdzu. Nākamā runātāja. Nē, es aizstāju Rādeva kungu, jo viņš šodien nevarēja ierasties, bet viņš uzskata, ka internets jaunās tehnoloģijas un digitalizācija ietekmē uh, pilnīgi katru mūsu dzīves aspektu, ņemot vērā mm, gan mūsu personisko dzīvi, gan arī uzņēmēju darbību. Pēdējo gadu laikā datu plūsma ir pieaugusi milzīgos apmēros, radot arī miljardiem augstu pēļņu. Pat ja uh, finanšu krīze tam ir likusi šķēršus, tomēr e-komercija turpina pieaugt apmēros. Un ir daudz tirzniecības normu, kas joprojām neatbilst jaunajai realitātei. Ir valstis, kurās ir ierobežojumi, lai varētu iegūt konkurētspējas ieguvumus Tādēļ mums ir jādomā uh, par uh, situāciju arī trešajās valstīs, jo mūsu augstie standarti bieži vien mums rada neizdevīgu konkurenci. Protams, digitāla ekonomika ir ļoti svarīga mūsu tautsāniecības attīstībai nākotnē. Mums ir jāgarantē augstu datu aizsardzības standartu, tajā pašā laikā neliekot šķēršus datu plūsmai. Uh, Eiropas Savienībai ir jākalpo par piemēru globālu normu uh, ieviešanā, lai varētu arī ieviest tādu Eiropas Savienības uh, pozīciju, ko ir iespējams paņemt arī citām valstīm. Komisijai ir jāturpina diskusijas ar starptautiskajiem partneriem, runājot arī par šiem adekvātuma lēmumiem. Uh, Es, um, Radeva kungs, precīzāk sakot, cer, uh, ka um, šis uh, atzinums uh, varēs ļaut turpināt debats Eiropas līmenī un ar nepacietību gaida arī turpmākas diskusijas ar citiem ēnu referentiem. Paldies, Roberta, ka bijāt tik īsi un tagad Grapīnī kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Jā, no paša sākuma es jums varu sacīt, ka man šķiet pareizi, ka mēs, Lībe komiteja izstrādājam atzinumu par šo tematu. Saskaņā ar uh, līgumu, par kuru mēs esam sprieduši. Uh, Eiropas Savienības līgums uh, veicina dažu vērtību izplatību un taisa skaitā arī sociālo normu ievērošanu, cilvēktiesību ievērošanu pašā visā pasaulē. Nu, tātad Lībe komiteja arī iesaist par šo viedokli. No otras puses vēlos uzsvērt vēl citu aspektu, kā jau jūs sacījāt. Tiks slēgta vienošanās ar Japānu Jebkurš tirzniecības nolīgums uh, var tikt uzsvērts, uztverts par spēcīgu instrumentu, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu tajā valstī, ar kuru līgums tiek slēgts. Nevar uh, mūsu partnerus uh, nolikt nelabvēlīgā situācijā. Šie nolīgumi arī bieži vien tiek uzskatīti par atbalstu uh, starptautiskai sadarbībai. Un dažkārt arī tiek izdarīts spiediens uz mazāk attīstītu valsti no lielu uzņēmumu puses, vai arī no tā cieši mazāki uzņēmumi. Ir svarīgi šis institīvs, kas uh, konkrēti ievērojamo Eiro, ietekmē Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas lēmums patērētāju aizsardzības kontekstā ir parādījušās jaunas problēmas, tā skaitā arī privāto datu aizsardzības kontekstā jābūt piesardzīgiem. Arī komisijai ir jārūpējas par Eiropas Savienības pilsoņu privātuma, pamatiesību un privāto datu aizsardzību. Šie būtiski jautājumi, kas skar mūs visus. Mēs zinām, ka sabiedrība vēl ar vien neusticas tādām sistēmām, kas ļauj aizsargāt privātos datus. Šī jautājuma jārisina arī e, tirzniecības internetā gadījumā un jārūpējas par datu konfidencialitāti. Mēs nevaram piekāpties, ir jāļauj tālāk attīstīties pārobežu elektroniskai tirzniecībai, taču datu aizsardzībai jābūt piemērotai. Mums Eiropas Savienībā ir jānodrošina tas, ka mūsu partneri ievēro arī mūsu noteikums. Un tas pats attiecas arī uz nolīgumu, kas pat labāk ir tādā kā gaidīšanas režīmā, arī CETA nolīgums. Labums no šiem tirzniecības nolīgumiem jāgūst abām pusēm, jāizvairās no negodīgās prakses attiecībā, piemēram, uz nelegālo mm, finansēšanu. Tas pats attiecas uz korupciju, kas ir īstena sērga īpaši nabadzīgām valstīm. Un šādi tirdzniecības nolīgumi arī ir izmantojami, lai apkarot korupciju un nabadzību. Mēs mūsu grupā arī sniegsim savu ieguldījumu un ceru, ka būs laba sadarbība ar citu grupu referentu. ECR bērnu referents Dēltonkungs. Paldies! Vēlos pateikties referentam, nē, referentam. Es esmu referents IMCO komitē par šo atzinumu. Bet nu, es koncentrēšos uz līdz kompetenci. ECR grupā mēs augstu vērtējam komisijas mērķus, atvieglot starptautisko digitālo tirzniecību, mēs augstu vērtējam jau paveikto darbu šajā jomā. Šī joma um, arvien pieauga un Eiropa ir plašākais digitālo pakalpojumu eksportētājs. Ņemot vērā, kā pieaug šī joma, mums ir jāveicina inovācija un konkurētspēja digitālajā laikmatā. Es piekrīt Krapīnīku un sacītiem, ka tirzniecība padara visbagātākus, gan nabadzīgākās, gan bagātākās valstīs. Taču mums tas jādara pareizi. Es domāju, galvenais izaicinājums, ar kur šeit saskaramies, ir tas, ka mēs nodrošinām, lai mūsu dataizsardzības noteikumi tiek aizsargāti un ievērti visā pasaulē. Un vienlaiks mums jānorošina brīva datu apriti. Mēs nevaram mazināt mūsu digitālās aizsardzības noteikums. Par to nav runa. Taču jāgarantē arī brīva datu apriti. Tas ir svarīgs dat fakts, lai nodrošinātu digitālu tirsniecību. Un visi, ar kuriem apsprieduši šajā jautājumā, ļauj man saprast, ka brīvās tirniecības nolīguma nav labākais veids, kā nodrošināt brīvo digitālo datu apriķi, jo eh, tirsniecības eh, notei, eh, nolīgumi ir grūti mainīt dažus gadus vēlāk, jo tie ir gandrīz kā akmenī kalti. Šī apsvēruma dēļ mēs ECR grupā uzskatām, ka atbilst, atbilstības nolīguma ir pareizais risinājums, tāpat kā Eiropas saimnības ASV privātuma vairoks, un tas pats attiec arī uz mūsu attiecībām Japānu. Mēs vēlamies sniegt mandātu komisijai, lai tā šādas atbilstības nolīgumus slēgtu arī ar citām valstīm pasaulē. Es domāju, ka tas komisija ir iespējams, jo citādi, ja rīkosimies atšķirīgi, tad pastāv draudi, ka datu aizsardzība tiks izmazu, izmantot par atrunu, lai neveicinātu digitālo tirzniecību. Šeit eh, patērētāji un uzņēmumi Eiropā par to ir satraukti. Bet ir jau precedents, komisija jau pie tā ir strādājusi, un es atbalstu komisiju tās darbā, un es ceru, eh, ka ziņojums arī tālāk būs veiksmīgs, un esmu gatavs sadarboties ar referentiem. Zano, zaļo vārdu Jānis Albrechts, lūdzu. Paldies! Es varu visnotaļ paturpināt no pats sacīto par datu aizsardzību visumā un arī par digitālās tirniecības jautājumu. Es domāju, mums būtu jāizvirza pamatprincipi, kā mēs vēlamies strādāt šajā jomā, arī ņemot vērā to faktu, ka te nav runa tikai par divpusējiem tirzniecības nolīgumiem, bet arī par PTO nolīgumu un arī E tirzniecības debašu gaismā mums ir jābūt nostājai no Eiropas Savienības puses. Mums jāskatās, kā mēs tam varam, kā mēs to varam skatīt proaktīvi, ne, nevis reaģējot uz citu priekšlikumiem vien. Jo, protams, arī šajā jomā ir atšķirīgi viedokļi. Īpaši tad, ja jūs paraugāties uz jautājumu, kā rīkoties datu aizsardzības gadījumā. Eiropas Savienībai jau pēc savas dabas ir atšķirīgs ieskats šeit nekā ASV. Eiropas Savienībā datu aizsardzība ir pamatiesība daļa, tāpēc es pilnīgi piekrītu Daltam kungam, proti mums pareizā vieta datu aizsardzībai nebūtu tiesniecības nolīgumos, jo mēs taču nevaram ar to tirgoties, bet mums ir jāpanāk, uh, ka citas valsts, trešās valstis panāk mūsu aizsardzības līmeni, tā lai mums nebūtu par to jārunā kā par tiz, brīvās tirzniecības aspektu, ja, lai būtu skaidrs, ka datu pārnese var notikt, jo ir vienādi standarti. Es domāju, paturpinot rezolūcijas, kas mums ir bijušas par TTIP sarunām un arī par TESA eh, diskusijām šeit komitejā, mēs sacījām, ka atbilstības eh, panākšana ir mūsu prioritāte, un ja tā netiek panākta, tad par šiem jautājumiem tirzniecības kontekstā mūsu pamatpozīcija ir, ka ar vienu jāpastāv horizontālai klauzulai par personas datu aizsardzību, un tas nav jāpakļauj nekādiem citiem aspektiem, tā lai mēs varam pilnīgi aizsargāt mūsu pers personu datus Tad nav jābūt uh, nepamatot datu lokalizācijas noteikumiem citās partnervalstīs. Un šodien saskaņā ar gads noteikumiem šie standarti par datu aizsardzību nedrīkst tikt izmantot citiem mērķiem, ne tikai datu aizsardzībai, vai katrā ziņā nevar būt izmantojums nodomu tos izmantot citiem mērķiem. Tātad datu aizsardzībai jābūt adekvātai, atbilstībai, un ja tā nav, tad jābūt šim, hor šai horizontālajai klausulai. Mēs rezolūcijā par šo aspektu jau vienojamies, taču es domāju, to ir svarīgi atkārtot vairāk kārt. Un mūsu sarunas, part, sarunu partneriem arī jāsaprot, ka tāda ir mūsu skaidrā nostāja. Paldies, ja? Anna Gomeša, lūdzu. Es nedomāju, ka mums ir jābūt naiviem un jāuzskata, ka visa tīrzniecība ir skaista, labvēlīga un visiem nāks par labu. Nu, atkarīgs no tā, vai tā ir godīga tīrzniecība vai nē. Jo, ja tā nav godīga tīrzniecība, tad tā padarīs par bagātiem tos, kas jau ir varas situācijā un pārējie kļūst nabadzīgāk. Un tieši ar to mēs jau saskaramies. Mums ir jāpārtrauc šī aplamā doma, ka viss tirsniecībā ir lieliski. Tāda nav, jo mūsu uzdevums ir to regl reglamentēt eh, tā, lai tirsniecība būtu godīga, tā skatā ar Eiropas Savienības iekšieni. Šai ziņā es piekrītam, ka datu aizsardzība ir ne tikai pamatiesība sastāvdaļa, bet būtībā tā ir ārkārtīgi svarīga darījumu drošībai. Ja mēs vēlamies veicināt eh, digitālo tirzniecību, tad mums jānodrošina datu aizsardzība. Citādi nebūs uzticēšanās elektroniskajai tirzniecībai. Tas ir būtisks instruments. Un tas ir mums, Eiropas Savienībai, būtisks instruments, bet eh, ne visiem tas tā ir īpaši. Mēs zinām, ASV partneriem tā nav. Un tad mans jautājums eh, referentam komisija ir šāds. Mēs varam turpināt sērunas par digitālās tirzniecības atvieglošanu, kas eh, tirzniecība, kuras apjom pieņem spēkā, ja mēs ignorējam, kā mēs līdz šim to darījām, draudus saistībā ar nelegāli iegūt līdzekļu legalizāciju, digitālā tirzniecība to veicina, ja mēs ignorējam draudus eh, godīgai nodokļu aplikšanai, jo mūsu noteikumi pavērti digitālajai tirzniecībai, tad ja nekādi droš, drošības klauzulas netiek izmantotas. Te mēs runājam, piemēram, par bitcoin vai citām šādām kriptovalūtām, un lūk, Igaunijas prezidentūra ar gandarījumu apgalvo, ka Igaunija tagad eh, pievēršas uh, digitālajai valūtai. Kas tad tas ir, ja, ja ne kaut kāds uh, viltīgs veids, kā izvairīties no nodokļu maksāšanas? Mēs saprotam, kā darbojas šī ķēde. Vai mēs to varam turpināt ignorēt arī nākotnē, ja mēs tiešām vēlamies uh, veicināt tirzniecību vai digitālo tirzniecību godīgā veidā. Paldies, Anna. 11. ir gaidāms balsojums. Tātad uzklausīšu vēl tikai dažus. E, tad vispirms Lemba kungs no EDPS. Thank you, uh, Ms. Paldies, priekšstādātāji. Runājot par pirmo jautājumu, es domāju, ka Eiropas Savienības pilsoņi ir labāk jāaizsargā. To arī Junker kungs 2016. gadā runā par um, Eiropas Savienības, par stāvokli Eiropas Savienības acī. Tā ir, tās ir pamatiesības, datu aizsardzība. Datu aizsardzība jāiekļau nolīgumus. Mēs iestājāmies par horizontālo klauzulu, kas pārēc izņēmumu, lai nodrošinātu, ka šis aizsardzības ietvars tiek nodrošināts. Tā tad mēs iestājāmies arī par atbilstības um, lēmumiem, kuru EDPS ir konsultantīva loma. Tā es atbildes pirmo jautājumu. Un atbildot uz otro jautājumu, kā mēs pat labāk esam iesaistījušies tirzniecības sarunās. EDPS nav konsultants Tad, ja nav runa par datu aizsardzību, ja runa par datu aizsardzību, tad mums apspriež. Pagātnē tā ir noticis, ka sarunu mandāta sākotnējā postā, posmā notika apspriešanās ar mums, tas tajā gadienā bija ar TG Home un EDPS, ievēroja tad konfidenciālo dokumentu procedūru, taču tas nav vienmēr sistemātiski un līdz šim E ar EDPS nav notikušas konsultācijas par sarunu mandātu. 2010. gadā EDPS nāca klajā ar atzinumu par paša iniciatīvu akta sarunu kontekstā, pamatojoties uz 41. panta otro punktu mūsu regulā. Un 2012. gadā pēc tam, kad priekšlikums akta vienošanās dokumenti tika publicēts presē, EDPS nāca klājā ar otro atziņumu pēc savas iniciatīvas. Nesenākā kontekstā, runājot par tirdzniecības ģenerāla direktora koncepcijas dokumentu, ar EDPS nenotika apspriedz, vismaz oficiāli ne. Tas notika tikai neoficiāli. Un tā bija tikai tāpēc, ka kāda dalībvalsts Eh, vērst mūsu uzmanību uz šo dokumentu. Es domāju, būtu laba doma likumdevējiem stiprināt EDPS lomu tirsniecības nolīguma sarunu mm, kontekstā, ja tam ir saistība ar datu aizsardzību. Liels paldies! Tātad vārds jums, Dinars Kunze. Noslēdzot diskusijas, liels paldies par šo viedokļu apmaiņu. Mums jau ir bijušas vairāk sanāksmes. Tiešām ceru, ceru, ka arī turpmāk varēsim veiksmīgi sadarboties. Un kā jūs redzat, vēl ir daži neatrisināti jautājumi. Taču, kā sacīja kolēģi, mūsu parlamenta interesēs ir izstrādāt labu nostāju, tādu, kas cerams gūs uh, balsu vairākumu atbalstu, un lai mēs tālāk varam sadarboties. Paldies par viedokļu apmaiņu. 25. septembrī tiks izskatīts atzinuma projekts, 28. septembrī iespējams būs balsoši, un 22. novembrī būs balš, balsojums Mēs balsosim tagad 11. Tagad 10 minūšu pauze. Lūdzu, sagatavojiet jūsu elektroniskās balsošanas kartes. Paldies! Colleagues, uh, please uh, take your seats. We'll start in a second. Lūdzu, ņemiet vietas, mēs pēc brīža sāksim balsošanu. Mr. Chairman, can we get on with this, please? Oh. Yes. Um, yes, of course we will. Once your colleagues have all sat. Tikko visi kolēģi būs apsēdušies, tā varēsim sākt. Lūdzu, apsēdieties, lai varam sākt balsošanu. Okay, colleagues kolēģi! Okay. So we begin with the, uh... Mums ir divi ziņojumi, Ježekunga abi. Sākam ar Eiropas Savienības 2018. gada finanšu gadu vispārējo budžetu. Izskatās, ka turpinās tāda pēcvasaras pļāpāšana. Varbūt varam pāriet pie balsošanas. Uh, Jūs esat vienmēr gatavs. It's what? Oh, okay. Uh, okay. Okay, colleagues, everyone's ready. Tātad visi ir gatavi balsot, un tad ķeramies klāt. Tātad ES 18. gada finanšu gadu vispārējais budžets, referents Ježekungs. kungs. Sākam pirmo kompromisu, sāk, sākam balsot. Jā, es zinu, ka vasara ir bijusi gara, bet varbūt varam visi aktīvāk balsot, spiežot zaļo podziņu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 2A sākam balsot. Okay, everyone's quite slow today. Visi diezgan lēni balso šodien. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 2B. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. 11. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Divpadsmitais pirmā daļa sākam balsot. 12. grozījums, pirmā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums saka, nē, es atvainojos, kļūdījos. 26. grozījums sākam balsot. 26. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums, pirmā daļa. Nē, es atvainojos, otrā daļa, saka priekšsēdētājs. Nē, tomēr pirmā daļa. Kolēģi, es vēlreiz atvainojos. 45. pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 40 par, 9 pret, neviens neaturs. Apsveicam referentu un ejam tālāk pie pēdējā balsošanas saraksta vispārējo budžetu 18 gadam, atkal referents Riežekungs, Libe, tātad budžeta grozījumi, Libe 6024. Sākam balsot. Tātad mēs balsojam par Libe 6024 budžeta grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Lībe 6021, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Libe 6001, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6002, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6003. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6012. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6036. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6048. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. 1, 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6026. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6032. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6034 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6037 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6033. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6043. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6045. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6018. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6047. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6025. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6027. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6030. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6020 sākam balsot. Nē, es atvainojos, kolēģi, 6035. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 6-0-2-0 tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6-0-0-4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6005. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6006. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6007. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6014. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6008. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6022. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6009. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6010. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6029. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6, 0, 2, 3. Sākam balsot. 6, 0, 2, 3. Beidzam balsot. Pieņemts. 6, 0, 4, 2. Sākam balsot. 6, 0, 4, 2. Beidzam balsot. Noraidīts. 6044. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6046. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6017 un 6051 identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6050 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 6016 un 6049 identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un gala balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 par, 9 pret. Neviens neaturas. Apsveicam referentu Ježiku kungu. Paldies, kolēģi, ar to arī beidzam balsošanu. Vai ir kādi citi jautājumi? Vienīgais jautājums, atcīmredzot, tikai par vasaras beigām. Nākamā sanāksme 4. septembris 15. pēcpusdiena. Paldies!